The President. Well, colleagues, we're resuming. Kolēģi, mēs atsākam eh, sēdi ar palskaidrojumiem, taču pirms mēs to darām, mēs vēlamies sveikt mūsu vidū eh, Kanādas federālā parlamenta delegāciju un pārstāvis no Kanādas Eiropas Savienībā misiju, kur ir ieņēmuši savas vietas eh, diplomatiskajā galerijā. Delegāciju vada eh, Davids Tilsons, kurš pārstāv Toronto vēlēšanu apgabalu Ontārio. Tāpat arī tajā ir iekļaut deputātu un senatoru no Kvebakas un Britu Kolumbijas. Eh, šī delegācija Strasbūrā tiksies ar sarunu partneriem lai varētu palīdzēt sagatavot 34. Eiropas parlamenta un Ekarāda starpparlamentāro tikšanos. Tāpat arī delegācija dosies uz eh, Kopenhāgenu, lai apspriestu Eiropas Savienības prezidentūras eh, nākotnes plānus. Es gribu novēlēt dele delegācijai patīkam atlikušo uzturēšanos Eiropas Savienībā. To... Tagad mēs pāriem pie balss skaidrojumiem par ziņojumiem.